So, dear colleagues, welcome. Eh, cienījamie kolēģi, eh, darba kārtībā man ir arī viens paziņojums eh, saistībā ar direktīvu 2013. 4 un eh, kuri 7. decembrī tika izsūtīts deputātiem eh, saskaņā ar kārtības eh, reglamentu paskaidrojums un pagāju nākamajā plenāra sēdē tas tiks izsludināts. Un korrigendums par to, par korektūru tiks nobalsots. Tagad ekonomikas dialogs un uh, budžeta plānu projekti. Vicepriekšsēdētājs Valdis Dombrovskis, e, komisārs Moskovičī, sirsnīgi sveicu jūs. E, šovakar gan mēs esam aizkavējušies, tāpēc vārds Dombrovska kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, deputāti. Eh, paldies par ielūgumu, lai diskutētu komisijas atzinumus par 2017. gada Eirozonas eh, valstu budžeta plānu projektiem. Eh, kopš 2013. gada, kad šī procedūra tika ieviesta, tā ir spēlē būtisku lomu Eiropas ekonomikas pārvaldībā un palīdz koordinēt Eiropas fiskālo policiju. Tādā veidā komisija var sagatavot sagatavot atzinību par katras dalību valsts budžeta plānu projektu. Uh, Un e, dalībvalstu parlamenti tādā veidā var e, gūt ieskatu budžeta situācijā un arī citu eirozonas dalībvalstu politikā. Tāpat tas palīdz dalībvalstīm novērtēt fiskālo attiecību kā kopīgu attīstības e, pro, elementu. 5. decembra Eirogrupa e, diskutēja. E, kopā ar komisiju un tika publicēts eh, komisijas atzinums. Es eh, jau prezentēju plašāku ekonomikas eh, kontekstu iepriekšējā uzklausīšanā, tāpēc es tikai pievērsīšos atsevišķiem būtiskākajiem punktiem, pie kuriem mēs pastiprināti strādājam ir zināmas pozitīvas iezīmes. Visas dalība valstis nākamgad gaida izaugsme, uzlabojas situācija ar jaunu darba vietu radīšanu, un pagājušais eh, gads bija vislabākais pēc eh, krīzes laika bet tajā pašā laikā atveseļošanās eh, procesi vēl ir nedroši un izaugsme ir diezgan lēna arī globālajā tirdzniecībā. Un ir jāpārvar virkne izaicinājumu ekonomikā. Bezdarba procents joprojām augsts, izaugsme pat labam vēl eh, lēna. Mm eh, valsts un privāto parāda līmeņi saglabājas atsevišķās valstīs diezgan augstas. Eh, tāpat arī aizņēmumi Un vēlreiz informēju par to, ka komisija e, novērtē to, vai budžeta plāna atbilst fiskālajiem regulējumam un eh, kā novērtē budžeta situāciju Eirozona kopumā. Eh, kāda situācija eh, izriet no šī gada plāniem? Pirmkārt, jāsaka, ka kopīgais deficīts pamatbudžetā sam, turpina samazināties 2017. gadā sasniegs pusotru procentu IKP salīdzinājumu ar 1,8% šogad un 2% pirms tam. Tāpat arī parāda attiecība pret eh, IKT eh, pēc 2014. gada, kad tā bija visaugstākā, pat labam lēnām samazinās un eh, domā, ir domājams, ka būs aptuveni 90%. Vēl jāpiemin, ka nākamajā gadā būs tikai viena Eirozonas dalībvalsts, eh, kam būs budžets, eh, budžeta deficīts augstāks par 3% no IKP ja mēs novērtējam eh, dalību valstu budžeta eh, plānu projektiem, tad mēs redzam, ka eh, kopīgais kurs būs acīm redzot 2017. gadā e, neitrāls, un kā jau jūs zināt, Eiropas e, komisija savā komunikācijā jau ir izvirzījusi priekšliekumu e, moderāti paplašināt fiskālās aktivitātes, fiskālo kursu. Ir jāpiemina arī, ka mūsu situācija ir ļoti speciāla šobrīd, jo fiskālās politikas ietekme ir mm, spēcīgāka eh, pateicoties eh, lielākajam finanšu multiplikatoru efektam un sekundārai ietekmei. Uh, Eh, tomēr eh, komisija eh, neiesaka Eirozonai padziļināti pievērt, pievērsties fiskālajai pilnveidošanai, jo um, mēs redzam, ka pašreizajā situācija ir tāda, ka ir valstis, kurām ir telpa fiskālajiem manevriem, kas to nedara, un tās, kurām nav, tās atkal to grib. Runājot par valsts finansējumu, tad eh, mums ir eh, virkne uz eh, uzdevumu ilgtermiņā un ilgtspējām. Runājot par fiskālo politiku, mums vajadzētu uh, eh, pieiet diferencēti, ņemot vērā katras dalību valsti saistība ar stabilitātes un izaugsmes paktu. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ar eh, augstiem parādiem eh, vajadzētu strādāt eh, ilgspējīgas attīstības kontekstā, izmantojot elastības klauzulu. Dalību valstīm, kurām ir pārmērīga deficīta procedūra jāiziet, ir jāturpina darbs, lai izpil, sasniegtu savas mērķis. Bet Ir arī dalība valstis, kuras, e, kurām ir fiskālā telpa manevriem, bet e, e, un tām arī vajadzētu izmantot to investīcijām jo tādā veidā ieguvējas būtu ne tikai šīs pašas valstis, bet arī citas dalība valstis, un tāpēc arī vajadzētu darīt visu, lai palielinātu investīcijas. Piers turpinās par valsts specifisko novērtējumu. Euh, paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka jūs esat ceturto reizi mūs uzaicinājuši, kopš esam runājuši par divpaku, un es gribēju teikt, ka e, šis e, dialogs, kas ir balstīts uz divpaku, ir ļoti svarīgs e, sadarbībā ar Eiropas parlamentu, pārvaldot uh, ekonomisko zonu un eirozonu Eiropā, lai varētu garantēt uh, procesu caurskatāmību. 16. novembrī mēs sagatavojām 2017. gada uh, rudens pakotni. Tur ir uh, vairāki svarīgi elementi, kas ir veltīti budžeta politikai. Tātad tādas eh, kopīgais paziņojums, eh, kas ir saistīts ar a, eh, horizontāliem secinājumiem par a, Eirozonas valstu budžetu. Ir 18 ieteikumi par a, budžeta plāniem, un es gribēju uzsvērt, ka Spānija un Lietuva nav mainījuši savu budžeta politiku, ņemot vērā arī to, ka tur ir pārējais laika valdības un m, mm, tiek joprojām ievērot stabilitātes un izdevumu izaugsmas pakts, un šīm valstīm jaunie budžeta plāni būs jādara zināmi, kad jaunās valdības uh, būs uh, nu, ķērušās pie grožiem, un tām būs pilnīgas arī mm, pildēsīgas kompetences budžeta izstrādē. Un bija arī divi paziņojumi par Spāniju un Portugālu, ņemot vērā pārmērīga deficīta procedūru. Eh, jāatzīmē, ka Spānija un Portugāla ir eh, ieviesuši nepieciešamos pasākumus, lai savestu kārtībā savus finanses, un tādēļ tika lemts, ka struktūra fondu līdzekļu piešķiršana šīm valstīm netiks pārtraukta. Notiek arī dialogs ar um, parlamentu un tika lēmts, ka uh, šī līdzekļu piešķiršana netiks pārtraukta. Un komisija, kā jau teica valdis, ir noteikusi, kādai ir jābūt šai budžeta politikas orientācijai Eirozonā, lai varētu izveidot stabilu uh, Eiropas ekonomiko un monetāro savienību. Mēs runājam arī par mūsu galvenajiem mērķiem. Mums ir uh, jāsaprot, uh, kā piesaistīt investīcijas, kā sakārtot budžetus un kā turpināt uh, veikt uh, visus nepieciešamos uzdevumus. Dalību valstīm, protams, ir uh, jāievēro stabilitātes un izaugsmas pakts, ņemot vērā arī valstī valdošos apstākļus, un mēs saprotam, ka arī pakta noteikumi nedaudz ir jāpielūgo katras valsts iespējām un vajadzībām. Protams, ir pietiekami strikti noteikumi, kas ir jāievēro, ir, protams, jābūt eh, jāievēro tam 3% līmenim un ir valstis, eh, kurās ir šis eh, deficīts saskaņā ar pakta noteikumiem, tātad 3% apmērā. Mēs runājam par vidus termiņa mērķiem MTO angļu valodā. Ir valstis, kurās uh, deficīts ir augstāks par 3%, tas ir saistīts ar pakta šo koriģējošo pīlāru, un tur, protams, ir paaugstināts neatbilstības risks saskaņā ar 126.7 līguma pantu ir jānosaka uh, pasākumi, kā nonākt atkal zem šīs 3% atzīmes. Mēs esam arī vērojuši ka nav bijis eh, tādas pārlieku lielas neatbilstības budžeta noteikumiem valstīs, un eh, dalību valstīm tādēļ vajadzētu turpināt eh, savus centienus, lai iev turpinātu ievērot noteikumus. Un, ja mēs izvērtējam valstu budžetus, ir valstis uh, piecas pēc skaita, kas atbilst uh, stabilitātes paktam - Vācija, Igaunija, Luksemburga, Slovākija un Nīderlande. Trīs no šīm valstīm - Vācija, Nīderlanda un uh, Luksemburga - ir pat pārsniegušas vidustermiņa mērķus. Tās ir virs šīs latiņas un tās var izmantot šo manevrēšanas iespēju, lai uzlabotu investīciju piesaisti un sakārtot savus finanses ilgtermiņā. Četras valsts - Īrija, Latvija, Malta un Austrija - um, visā visumā atbilst paktā noteiktajam. Tur var būt svārstības uh, pusprocentu ietvaros no IKP. Un jāsaka, ka uh, šī um, atkāpe ir ļoti vāja pie Latvijas gadījumā. Latvijā uh, parāda apjoms ir 40% no IKP, un uh, tas turpina samazināties, un Maltai gan vajadzētu parādu samazināt uh, zem 60% uh, no IKP nākamajā gadā. Ja runājam par Austriju, uh, tur ir radušās papildus izma izmaksas ņemot vērā uh, bēgļu krīzi, un, protams, tādēļ ir jāveic pielāgojumi, un ja runājam par īriju, uh, Eh, nozīmīga mm, ieņēmuma daļa eh, ir eh, pateicoties ienākumiem un uzņēmumu nodoklim, ko varēja izmantot, lai finansētu papildus izdevumus 2016. gadā. Jāsaka, ir sešas valstis, kas neatbilst paktā noteiktajam, un tām lika ieviest attiecīgas pasākums, lai tas tomēr notiktu. Mēs runājam par Bēļģiju, Itāliju, Kīpru, Lietuvu, Sloveniju un Somiju. Itālija Eh, migrantu bēgļu klauzula tika pagarināta līdz 2017. gadam, tika domāts, ka to izmantos tikai 15. un 16. gadā, bet kādēļ mēs tā domājam, kādēļ mēs to pagarinājam? Tādēļ, ka bēgļu plūsma joprojām ir ļoti intensīva, tā joprojām nav ats, apstājusies, un padome 16. gada oktobrī secināja, ka uh, Itālijai ir jāpalīdz arī finansiāli, lai tā varētu uh, kaut kādā veidā pārvaldīt bēgļu krīzi un, protams, viņiem uh, radās līdz ar to papildus izmaksas, runājot arī par robežu aizsargu. Uh, Uh, šī atkāpe pagaidām nekādā veidā nav ietekmējusi mūsu izvērtējumu, kas attiecas uz Itālijas budžeta politiku. Runājot par Somiju un Lietuvu, šī, šajās valstīs vajadzēja izmantot ref, struktūrālo reformu klauzulu. Somija ir arī pieprasījusi izmantot uh, investīciju klauzulu un pilnīgs izvērtējums notiks uh, 2017. gadā. Francija visumā atbilst uh, pakta noteikumiem, tāpat kā Spānija un Portugāla. Ja runājam par Franciju, varētu šeit būt uh, pielāgojuma deficīta lomā un um, mēs varētu secināt, ka 2018. gadā varētu arī pazemināties uh, procentu likmes uh, un uh, Arī Spānijā jau ir paveikts daudz, bet, protams, ir arī riski. Mēs uh, uzmanīgi uh, izvērtējam situāciju Spānijā un budžeta tāmi, jauno budžeta tāmi esam saņēmuši pagājuši piekdienu. Vēl par nākamajiem paredzētajiem soļiem mēs iepazināmies arī ar bu jauno budžeta, mēs iepazīsimies tātad ar jauno budžeta tāmi, m, mm, ko izstrādās Lietuva, tad, kad m, mm, pilnībā sāks darboties jaunā valdība, bet, protams, ir jāievēro noteikumi saskaņā ar 126. panta trešo apakšpunktu. Eh, arī Beļģijai un Itālijai ir jādara vairāk, lai savestu kārtībā savus finanses. Uh, Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, deputāti, tie bija tie vārdi, ko varēju jums pateikt par uh, rudens pakotni. Un ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Mač! Lies paldies! Vicepriekšēdētāja kungs, komisāra kungs, un tagad pirmais runātājs būs Burkhards Bālca kungs. Sirsnieks paldies priekšēdētājiem! Vēlos runāt samērā īsi, jo ir jau samērā vēls. Paldies vicepriekšsēdētājam Dombrovska kungam un komisāram Moskoviči kungam sirsniegi par uh, izklāstu. Ir tiepaši viens temats man īpaši interesē, un uh, šovakar par to vēlos uzdot savu jautājumu. Lielākā daļa dalībvalstu daudz optimistiskāk vērtē savu izaugsmi, savu deficītu un arī savu struktūrālo deficītu saviezinājumā ar uh, Eiropas komisijas prognozēm. Ir tikai daži izņēmumi, kā piemēram Vācija, Nīderlanda, e Igaunija un Malta. Mans jautājums uh, ir vērsts galvenokārt uz to, kādēļ lielākā daļa no dalību valstīm no jūsu viedokļa raugoties, eh, pārlieku augstu vērtē savu stabilitāti un stiprumu. Vēl viens jautājums. Dalībvalstis, kas eh, pārāk augstu vērtē sevi, lai dabūtu pārāk lielu elastību un lai viņiem būtu mazāk saistības jāizteno. Uh, okay. Jā, par šo jautājumu patiešām ir tā, ka komisijas prognoze perspektīvas un darību valstu pašu prognozes, kas ir saistītas ar budžeta plānu projektiem, nevienmēr precīzi sakrīt. Un ir jāsaka, ka neesam redzējuši kaut kādu ļoti lielu, dramatisku atšķirību, bet bieži vien ir atšķirības eh, vērtējumā, fiskālajā vērtējumā bet tie ir tikai daži procentu punkti parasti. Dažas desmit daļas procentiem. Bet tomēr, kad komisija vērtē dalību valstu atbilstību stabilitātes un izaugsmes paka paketē, paktam, tad uh, tiek ņemta, ņemtas vairāk komisijas prognozes. Kad mēs pirmoreiz vērtējam, tad eh, dalība valsti pati pauž savus nodomus attiecībā uz padomas ieteikumiem un uh, fiskālo mērķu izpildi un budžeta plāniem, un tad arī mēs vērtējam it īpaši neatbilstību, ja tāda pastāv. Bet vēlākā posmā, kad tiek risināt, tiek sastādīti atzinumi, tad mēs ņemam vērā komisijas prognozi, komisijas rudens ekonomisko uh, pārskatu, tad tas ir pamats šim vērtējumam. Un līdz ar to dalība valsts, eh, kad tā uh, prezentē savu situāciju, ja tā ir labā nekā ir, tad tomēr tiek ņemts vērā arī šis komisijas atzinums. Tagad vārds manam kolēģim. En, en réalité, euh... Balca kungs eh, teica, jā, ļoti pareizi, ka nu, viss nav tik eh, gaiši un skaisti, bet eh, pārvaldības jomā mēs esam patiešām sasnieguši progresu un eh, skatoties uz valstu finansēm, mēs varam secināt, nu, ka nav tik milzīga atšķirība, tātad konverģences jomā jau šis tas ir sasniegts. Mums, protams, ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Uh, Ah, un izmantojot savu metodoloģiju, mēs to varam darīt, un, protams, neskatoties uz to, ah, kurai valstī jūs esat piederīgi, jums ir jā, jāpieņem šie lēmumi, ņemot vērā arī politiskos ciklus, protams, tas arī var ietekmēt šos lēmumus, un 2017. gadā būs daudzās valstīs vēlēšanas, un jāsaprot, ka arī eh, šo diverģenču, nu, jeb lielo atšķirību mm, nozīmīgums arī ir pazeminājies valstīs. Paldies, tagad Pervanš Bērēs. Komisāru kungi, mm, jūs ļoti labi eh, paskaidrojāt, eh, ka valstis jau nedaudz ir izkļuvušas no šīs vētras un vairs skaitļi neliekas tik bēdīgi, ņemot vērā arī Eiropas pusgada veiksmi, un valstīm varbūt tagad ir radušās arī lielākas manevrēšanas iespējas. Vai jums šķiet, ka izskatot budžeta programmas, jūs esat darījuši visu to, kas bija jūsu spēkos? Man ir arī otrs jautājums Eh, runājot par ieteikumiem Eirozonas valstīm, ņemot vērā arī eh, šos paziņojumus un budžeta konsultāciju. Es gribēju pavaicāt, kā samazināt šos budžeta deficītus, ņemot vērā arī dalību valstu lēmumus. Dalību valstīm lēmumu bieži vien ir jāpieņem individuāli šajā plāksnī. Uh, Mēs, protams, jā, esam nedaudz izkļūši no šī ciklona virpuļa un tagad varbūt varētu arī nedaudz atveseļoties. Mūsu ekonomikas ir jādomā arī par šiem zelta likumiem, par minimālo algu Eirozonas valstīs. Gribēju pavaicāt. Varbūt, jā, tas būs pārāk ātri, lai kaut ko pāragri kaut ko tādu teikt, bet, ja mēs runājam par fiskālo padomi, pirmo reizi tā arī iesaistījās debatēs. Ko jūs par to domājat un kādas mācības var gūt, ņemot vērā arī nākamās diskusijas? Paldies! Uh, okay. Pirmkārt, par eh, diagnozēm, par manevrēšanas iespējām. Jā, patiešām ekonomiskā atveļošanās eh, turpinās. Un, protams, šis, eh, šis konteksts vēl ir pietiekama, pietiekami tāds uh, eh, nestabils, un šeit jārokas kāda ir atbilstība. Ko mēs esam šeit, uh, ko mēs redzam, kas vairāk ir uzsvērts šajā Eiropas pusgadā, eh, kas fokusēs vairāk uz investīcijām, struktūrām, reformām un uh, fiskālo politiku, mēs vairāk uzsveram ienākumu nevienlīdzības. Uh, jautājumu risināšanu un tādus iekļaujošos noteikumus. Tas ir kaut kas, kas ir daudz vairāk nepieciešams risināt, lai cilvēki tiešām redz, ka šīs makroekonomiskie skaidri, par kuriem mēs runājam, tiešām dod taustāmus rezultātus iedzīvotājiem. Tas ir jāņem vērā arī mūsu izstrādātajās ieteikumos valstīm, kur ir konkrēti ekonomiski ieteikumi, kā samazināt eh, ienākumu nevienlīdzību. Jūs pieskarāties arī vairākiem jautājumiem par minimālajām algām. Gribētu teikt, ka šeit ir jārisina vairāki jautājumi ar tā saucamo Eiropas sociālā pīlāra palīdzību, kas tiek izstrādāts. Tur būs atbildes uz eh, vairākiem aspektiem kas skar sociālos jautājumus. Par eh, jautājumu par Eiropas fiskālo padomi un kā vērtēt to. Tā patiešām institucionāla problēma, jo Eiropas fiskālā padome bija iedibināta, lai sniegtu vērtējumu komisijas analīzēm. Un eh, nevis, ka komisija uzsāktu vērtējumu. Mums vajadzētu respektēt šo institucionālo veidojumu, ietvaru, mums vajadzētu respektēt to, ka Eiropas fiskālā padoma tika iedibināta kā neatkarīga iestāde, kas eh, vajadzētu viņiem ļaut sākt strādāt, varbūt, ka ir pārāk agri izdarīt secinājumus par pirmajiem paziņojumiem, pirmajiem elementiem, ko ir eh, sniegusi Eiropas fiskālā padoma. Paldies! Just un, un mot, Par pēdējo daži vārdi. Protams, mums ir eh, jāciena Eiropas fiskālās, eh, fiskālās valdes eh, neatkarīgums, bet pat šī struktūra ir pavisam nesen sākusi savu darbu Eirogrupas laikā. Tās priekšsēdētājs arī izteicās par eh, šo fiskālo nostādni un ar tas bija patiešām eh, saprotami un tikai loģiski tā bija arī viņa loma, kas viņam bija jāuzņems, jo tās ir mums visu kopīgās intereses. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad, ko es kundze. Paldies, divi jautājumi. Pirms pāris mēnešiem kolēģi no Aldes un eh, es iesniedzu komisijai rakstisko jautājumu. Mēs eh, vaicājām, lūdzām jūs noskaidrot par eh, metodoloģijas un analīzes precizitāti, lai konstatētu, vai dalība valsts ir atbilstīga vai nē. Bet jūsu atbilda bija nepārliecinoša. Mums kā ekonomi komitejas locekļiem ir svarīgi saprast, eh, lai eh, kādas šīs te lieta, kādas šis te vietējums ir, vai e, komisija var paskaidrot, kā tā e, novērtē e, saskan, šo te atbilstību Eiropas e, pro, programmām. Un otrs jautājums par aprēķinu dažādajām metodēm. E, Jūs eh, vajadzējāt, ka ir, ka ir vairāk eh, jāinvestē Vācijai, Luksemburgai un Nīderlandai, kam ir fiskālā telpa manevriem. Eh, viņu ir kalkulācija, ka ja šīs te trīs valstis izmantotu visus savus fiskālos manevra telpu, tas būtu šie te 0,5%. Eh, ko, kas jums ir vajadzīgi no IKP, kā jūs tos 50 miljārdus savukārt izkalkulējāt? Tas ir jautājums. Paldies. Par pirmo jautājumu. Eh, par eh, atbilstību programmām. Kā jau jūs zināt, Eiropas stabilitātes šīs te programmas ir raksturotas eh, mem, memorandumā eh, nodoma protokolā. Jūs jau zināt, ka Grieķijai tika piemēroti īpaši noteikumi, un jūs arī ziniet, eh, ka šos te noteikumus E, savietoja ar Eiropas stabilitātes mehānismu. Un tas, ko vērtē komisija, komisija vērtē atbilstību punktu pa punktam, ja tā var teikt. Un eh, ir numeriskās atbilstības, mēs jau runājam par fiskālajiem mērķiem, primārie, sekundārie mērķi, tos mēs tādā veidā varam novērtēt. Un arī eh, mūsu vērtējums balstījās uz ekonomikas prognozēm par Grieķiju. Uh, Un eh, ir arī vērtējumi, kas ir vairāk eh, kvalitatīvas dabas, eh, piemēram, struktūrālo reformu progresa vērtējumu. Protams, ka tas ir kvalitatīvs vērtējums, bet mēs to arī darām būtībā punktu pa punktu. Mēs tātad ņemam par pamatu iebildumu protokolu un izējam uh, cauri visam tekstam un skatāmies, uh, kas ir izpildīts, kas nav. Un uh, šajā te dokumentā arī ir tā saucamie robežakmeņi un detaļas, kuras dalību valstīm ir jāīsteno un kādā veidā jautājums. Otrais jautājums par uh, uh, fiskālo kursu. Uh, šeit ir jāsaka, ka komisija ir noteikusi šo te kursu sākot nevar cikot līdz šim te 0,5 robežai, un tas ir saistīts ar eh, makroekonomikas eh, aplēsēm, eh, kur ir noregulēts, kādā veidā tiek aprēķināta šī te telpa. Uh, protams, ir uh, arī uh, konstatācijas, kas attiecas uz katrām, katru dalību valstī specifiski saistībā ar fiskālo telpu manevriem vai arī to telpu, ko attiecīgā dalību valsts varētu izmantot, bet es domāju, par to jau tika runāts. Again, the figure 0.5 has to be uh, taken as a maximum. Vēlreiz 0,5 šis bija maksimums, tā bija tā robeža un tā bija tā vissvarīgākā lieta, e, koncepcija, par kuru mēs nedusk di e, diskutējām, bija šī te ideja, ka mēs strādājam Eirozonai kopumā, to visi atbilstēja, un mums e, bija sākumā pārējais periods, kur, kam iziet katra valsts cauri Un e, šis te skaitlis, tie 0,5, tas nebija e, centrālais e, dats, e, jo te bija, varējām arī runāt par 45%. Man liekas, ka bija 0,3 līdz 0,8 šī te telpa. Nu labi, tagad Marisa Matījaša lūdzu. Paldies! priekšsēdētājiem. Eh, pirms eh, es eh, turpinu tālāk, bet informācija par struktūra fondiem, jaunā informācija par struktūra fondiem ir ļoti labi, jo līdz tam patiešām mm, es šaubījos par šo te situāciju un Eiropas komisijas lomu, bet es domāju, ka nu, pat labā nu, šīs te budžeta proje plānu projektu analīze ir tā kā tāds īrots pieredzes, ko var izmantot Eiropas komisija. Piemēram, Portugālē kopš vecā valdība atkāpās, mums bija palikusi tikai viena nedēļa un e, skandāli par manipulācijām, ar skaitļiem, par manipulāciju ar nodokļu ieņēmumiem, privatizācijas ienākumiem. Un tad e, tagad mums ir jauns regulējums e, saistībā ar Nacionālo audita biroju. Un eh, šeit parādās ziņojamos mūsu arī banku situācijas, eh, eh, kas ir zināmā mērā ar nestabilitātes iezīmēm, bet ir jau arī vēl citi gadījumi, kad bija uh, valsts uh, finansējuma lietas un uh, sekas uz budžetu un tā tālāk. Jā, ko jūsu tehniskās šīs te tehniskās darba grupas, kas ir iesaistītas novērtējumā, kā kā, nu, viņa pozīcija pret šīm te dalību valstīm. Jo Eiropas Savienība zaudē uzticību, eh, mēģinot arī varbūt nepateikt visu mm, par, eh, šiem, par to, kas notiek katrā valstī. Paldies! Precizē, Es gribētu patiešām precizēt uh, kādi bija tie apstākļi, kad mēs domājam par struktūra fondu piešķiršanas pārtraukšanu, ne jau tā, ka kāds būtu neatbilstīgi izmantojis fondu līdzekļus vai citādāk. Bija jāievēro līgumos noteiktais, stabilitātes un izaugsmas paktā atrunātais, un mēs izmantojām tieši šos uh, likuma aktus, lai skatītos, kas notiek. Mēs izvērtējām ap valstu budžeta politiku 2016. gadā. Mums, protams, vajadzēja domāt, kāds varētu būt iespējamais sots, un komisija lēma, ka ne Portugālei, ne Spānijai netiks uzlikts sots. Uh, Mēs eh, tad paredzējām eh, vēl kādu pasākumu, proti, ja eh, valstis neievēros saistības, tad būtu iespējams uz laiku pārtraukt struktūru fondu līdzekļu piešķiršanu un investīcijas. Mums notika abu diskusijas ar abu valstu uh, valdībām, Eiropas parlaments uh, izkopa struktūrālo dialogu ar komisiju un pēc tam visu šo pūliņu rezultātā mēs kopīgi ar parlamentu uh, novērtējām Spānijas un uh, Portugāles ieguldījumu. Uh, tās patiešām uh, daudz padarīja 2016. gadā, līdz ar to līdzekļu plūdums netika pārtraukts. Tātad mēs te nerunājam par fondu pārvaldību, par to izmantošanu, nē. Mēs vienkārši skatījāmies, ka valsts ir sakārtoši savus budžetus. Tās izdarīja visu, kas tika prasīts, tādēļ mēs uh, struktūra fondu līdzekļu plūdumu nepārtraucām. Jā, bet es uh, jautāju par tehnisko palīdzību, saka runātāji. Uh, Jā. Mēs veicam uh, joprojām izvērtējumu, Kretū kundze par to ir atbildīga, un nu, par to es nevaru jums atbildēt. Tā tad, uh, nu, uh, mēs neizspriedām, teiksim, kaut kādas sliktas administrācijas dēļ par iespējamo fondu piešķiršanas pārtraukšanu. Paldies! Paldies! laiks ir beidzies, un varbūt, ka jūs rakstiskā formā varat šo precizējumu uh, atsūtīt. Jums tā tad vajadzēja arī kontrolēt. Nu jā, tas sasauc ar koras jautājumu, bet tas īsti nav jūsu kompetencēs. Nu, varbūt rakstiski jūs varat atbildēt. Labi, labi, norakstīšu rakstiski, saka runātāji, bet uz mani jautājumu jūs tā arī neatbildējāt. Labi, no nu es pierakstīšu, nav atbildes. Um, Sven Gīgul. Svens Gigots. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka mēs uh, atbalstām jūsu lēmumu par struktūrāliem fondiem, un tas tāda laba virzība. Tā ir tāda vēlama virzība no komisijas puses, uh, raugoties uz uh, budžeta plāniem. Bet man ir galvenais jautājums par iemeslu jūsu lēmumu par Itāliju. Itālija ir palielinājusi savu deficītu, un tajā pašā laikā Itālija ir situācijā, kad normāla gadījumā tai vajadzētu piemērot uh, parāda noteikumu, jo um, nav bijis pietiekama laika no, no šī IDP deficīta pārkāpšanas procedūru. Itālija ir virzījusies uz ļoti skaidru uh, deflācijas uh, pozīciju, un uh, šos uh, fiskālo kursu Eirozonā, tas pasliktinātu. No mūsu perspektīvas uh, tas uh, viss uh, nebeigsies. Tajā pašā laikā es uh, esmu tāds. Uh, Pārsteigts, jo komisija pašreiz vērtē jautājumus par Itāliju, lai atļautu piesardzīgu rekapitalizāciju vismaz vienā no tās bankām, kaut arī tur nav budžeta iespēju komisijas noteikumi šķiet ir atšķirīgas. Tas ir atvērtas, lai atļautu šādu piesardzīgu rekapitalizāciju, kas ir ļoti skaidri eh, izslēgts. Arī iepriekšējā pieredze tas nebija iespējams, iepriekšējā laikā. Jā, vai jūs varētu paskaidrot, kā pašreizie noteikumi Banku Savienībā un pašreizie noteikumi parādu noteikumos šajā SIP stabilitātes un izaugsmas paktā, kā tas tiek piemērots Itālijas gadiem, es nesaprotu. Un labprāt uzzināšu, kādi darbinieki un vajadzētu, lai patiešām tas tiktu izskaros, kā, kā ir ar šo noteikumu ievērošanu, lai paturētu šo situāciju atbilstoši noteikumiem. Pirmkārt, par Itālijas fiskālo programmu rezultātiem. Komisijas atzinums ir, ka Itālija ir eh, ar risku neatbilstībai. Tāpat tas eh, atsaucas uz komisijas vērēzeļu vērtējumu un regulāri e Eiropas eh, komisijas vērtējums, ka Itālija atbilst 126. pāntām Eiropas līgumā un pamatlikumā, un mēs raugāmies tāpat kā uz citām dalību valstīm, uz Itālijas eh, fiskālo situāciju. Situācija, kāda dalību valsts nodrošina, piemēram, banku sektora līdzsvaru vai līdzīgas aktivitātes, tam ir jābūt, protams, arī bijušiem prezidentiem pirms tam un komisija skaidri pateikusi, ka šāda veida izdevumi tiem ir bijušie jāparādās arī citu darību valstu gadījumā, kas attiecas uz pašreizējo situāciju banku sektorā Itālijā. Kā jau teicu, iepriekšējā mūsu diskusiju kārtā par ekonomisko dialogu komisija nekomentē banku konkrētus gadījumus, bet mēs cieši sadarbojamies ar Itālijas iestādēm. Un ir dažādi iespējami veidi, kā risināt situāciju. Bankas pašas strādā arī pie privāta sektora risinājuma un pie risinājumiem, ko ir iespējams rast eksistējošos ietvaros. Paldies! Varbūt es vienkārši kā pa paskaidrojumam, vai es pareizi sapratu, ka jūs apsverat šīs, eh, šo mehānismu, kā vienreizējas izdevumus, eh, kā deficītu noteikumus eh, izmantot, vai jūs tad atbilstošos skaidrus labotu, korģētu, tas man ļoti pārsteidz. Jā, tur ir savstarpēji sasaiste ar šo preventīvo daļu stabilitātes un izaugsmas paktā, un kā šie pielāgojumi var tikt eh, pieņemti šajā preventīvajā daļā stabilitātes un izaugsmas paktā un attiecībā uz eh, parādu noteikumiem, jo parasti tam ir jābūt saskaņotam ja mēs vērtējam vienu no, protams, varbūt dažādi veidi šāda veida parādiem, bet tur ir jābūt, protams, arī konsistencē, saskaņotībai, raugoties uz uh, to, kā tiek ievēroti šie piesardzības uh, preventīvā daļa stabilitātes un izdevums paktos un uh, parādu noteikumi. Mums tas ir jāvērtē, un mums vienmēr ieraukās, kā vērtēt relevantos būtiskos faktorus, sagatavojot 128. Eh, panta trešā apakšpunkta eh, noteikumu ziņojumu. Bet jebkurā gadījumā tas ir vērtējums, kuru ir eh, jāsastāv. Tas nenotiek automātiski. Thank you. Paldies. Jā, mēs jums arī nosūtīsim kopiju pateicīgo lēmumu. Gunārs Hakmarks. Thank you very much. Paldies. Um, um, tā. Ehm, patiešām vakars jau ir vēls. Un, eh, jo dažreiz es eh, apmulstu dzirdot, jo vairāk klausos jūsos, jo vairāk uh, apmulstu, bet uh, šoreiz, ja mēs klausāmies par stabilitāti, uh, tad arī rodas divējādas jūtas. No vienas puses tātad šis te pozitīvais kurs, un no otras puses sūdzības. Uh, Un, eh, ja, eh, ja ir sūdzības, tad nevajag būt speciālai pieeja. Un, eh, ja ir deficīta, deficīta regulējums, tad ir problēmas ar parādiem. Uh, Un tajā pašā laikā par spīti zemajām procentu likmēm dalību valstis nespēja e, samazināt e, deficītus e, par spīti tātad šim te regulējumam. Es gribētu saprast, eh, kas tad īsti ir šis te pozitīvais fiskālais eh, strukts, tas nozīmē, eh, fiskālais kurs, tas nozīmē, ka dalība valstis atbilst vai neatbilst noteikumiem. Uh, vai, vai viņas drīkst neatbilst noteikumiem un neko nedarīt, jeb ir situācijas, kad jūs tomēr eh, eh, aktīvi darbojaties. Eh, un, ja jūs nevarat samazināt deficītus tagad, tad kas tad būs tad, kad procentu likmes at, sasniegs atkal normālu līmeni? Un uh, par e, budžeta kvalitāti es nekad neesmu sapratis, kāpēc visi svarīgākie izdevumi uh, paliek pie 103,1%. Kāpēc mēs nevaram runāt par bezdeficīta budžetu vai vismaz tādu, kas būtu saskaņā ar stabilitātes e, faktu? Jā, šie te cipari, kas ir aiz komata, tas arī ir kaut kas maģisks. Uh, tas ir investīcijas no privātā sektora vai kas es atvainojos, vakars ir vienkārši ļoti vēls. Yes, it's, uh, late in the... Jā, vakars ir patiešām vēls, uh, bet jautājums ir tomēr svarīgs. Uh, pirmkārt, Mēs neatļaujam nevienai valstī neņemt vērā stabilitātes un izaugsmas, izaugsmas faktu. To es gribētu, tam es gribētu iebi, iebilst. E, novembrī, kad sākās darbs, mēs. Uh, Un 2015. E, gada janvārī šis te pakts tika e, stājās spēkā, un tas, ko mēs darām, mēs jebkurā gadījumā ievērojam paktu, mēs tikai ņemam vērā elastīguma momentus, kur ir savietojumi ar paktu. Uh, Mm, bet e, mums pastāv teorētiskais un praktiskais ietvars, un komisija e, paktu patiešām ievēro ne valdis, ne es, nekādi citi kolēģi nekad mūžā nepieņemtu lēmumu, kas nesaskanētu, mm, kas neatbilstu regulējumam. Tas ir pirmais, ko es, par ko es gribētu e, runāt saistībā ar paktu ir elastīguma instrumenta, e, bet e, mēs vienmēr rīkojamies regulējumu ietvaros, e, tas ir mūsu mandāts un nekas cits. Mēs e, nemainām līgumus, mēs vadāmies, e, mēs savā darbā izpildām to, kas ir noteikts ar līgumu. Otrakārt, par, šiem te, fisk, par šo te fiskālo kursu vai pozīciju. Mēs vadāmies pēc eirozo, eirozonas līmeņa, un mēs šodien novērojam, kādas ir, kāda ir situācija un kādas ir atšķirības, un vai šo atšķirību nav pārāk daudz. Un kā jau es teicu, kopīgajā, tātad eh, runa ir par to, ko mēs eh, runa, sakām, par, runājot par kopīgo līmeni un ko mēs sakāt, eh, runājot par dalību valstu līmeni. Tas nozīmē, ka ir valstis, kurām nav manevra telpas, bet kurām joprojām jāturpina uh, konsolidācija eh, šīm valstīm. Protams, ka ir jāatbilst eh, noteikumiem, eh, bet ir arī valstis, kurām ir ļoti labi rezultāti un labāki rezultāti, un viņiem ir lielāka fiskālā telpa manevriem. Uh, Uh, ko varētu izmantot investīcijām un privātām investīcijām. Bet te jau nav runa par sabiedriskajām investīcijām, te valsts investīcijām, te ir runa par privātajām investīcijām. Uh, valsts investīciju jautājums ir ļoti rēti Patiešām ir tā, ka ja mēs eh, neskatāmies uz elastīguma iespēju, bet tikai uz regulējumu, tad attīstība būtu negatīva. Šajā situācijā mums uh, tomēr ir jāskatās, uh, kas notiek atpasļošanās interesēs, Alfrēds. Visam mēs esam demokrātiski politiķi, kas nozīmē to, ka e, mēs, protams, domājam arī par to, kā cilvēki balsos vēlēšanās. Tas, kas ir vajadzīgs, mums ir, e, mums ir, vajadzīga, mums ir vajadzīgs vairāk uzticēšanās. Uh, Pašreizējā situācija ir pārāk kompleksa, lai parastais cilvēks varētu tā izsekot un to saprast. Viņš, protams, ka labprāt redzētu, te ir atkal šis te jautājums par pusi tukšo vai pusi pilno glāzi un par to, kā to redzēsim mēs un kā to redzēs vēlētāji. Tātad, principā, eh, runa ir par to, kas eh, notiek saistībā ar palēnināto ekonomikas attīstību. Eh, pēdējie mēneši gadījumi ir saistīti ar Spāniju un šo te, atti un šo te politisko attīstību, un ne tikai Spānijā. Un vai gan mēs varam būt apmierināti? Mm, par to, kas tur ir noticis, vai jūs domājat, eh, eh, ka mums vajag sasniegt tādu rezultātu, kas būtu salīdzināms ar Titaniku? Paldies! Uh, well, uh, something, uh... Ir lietas, ko, par ko mēs jau runājām uh, pašā sākumā. Protams, mums patiešām ir e, jāatbild e, e, iedzīvotāju bažām, jārēģē uz iedzīvotāju bažām. Cilvēki un vēlas, lai uh, tas, par ko mēs runājam, reāli pozitīvi ietekmētu viņu dzīvi un ienākumus. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams uh, padarīt savu ekonomikas izaugsmi vairāk ieļauju, iekļaujošu, un tāpēc arī es uh, runāju par sociālo nodarbinātības dimensiju Eiropas uh, pusgadā, un tāpēc arī šogad uh, vairāk uzmanība tiek pievērsta jāvērsta nevienlīdzīgas jautājumiem, jo ir tīpaši ienākumu nevienlīdzība, eh, tas ir ļoti būtisks eh, punkts. Eh, kas arī vieš eh, bažas iedzīvotājiem un eh, dod pamatu populistiem atspērties un reklamēt sevi. Tā kā jums ir absolūta taisnība, mums patiešām ir jāreģē uz bažām un jāsniedz atbildes, pārliecinošas atbildes, kas apmierinātu arī mūsu iedzīvotājus. Mēs nevaram, protams, startēt ar populistiskām atbildēm, bet gan ar ekonomiski pamatotām atbildēm, ar kurām mums ir jās, jāspēj parādīt ilgtspējas aspektu un pārliecināšanas spēju, jo citādāk mūsu problēmas samilzīs vēl lielākas. Es vēl gribēju vienu teikumu pieminēt. Mēs esam uh, politiķu uh, komisija, un šīs ir politiskas debates, bet jautājums ir par to, ka eh, kā labāk atveseļoties, vai mums ir vajadzīgs vairāk vai mazāk Eiropas, vai mums ir vajadzīgs padziļināt Eiropu vai nē. Atbilde ir jā, mums vajag padziļināt Eiropas Savienību, ja mēs eh, patiešām gribam radīt konverģences efektu. Un eh, tieši tāpēc arī šī te valtā grāmata. Un problēmas jau nesaistās tik daudz ar e, eirozonu, tās, tās sakām. E, bet eh, tā ir jāpalīdz radīt stiprākus ekonomikas rezultātus. Paldies! Paldies Valdim Dabrauskim un Pjeram Ostavičkī par vēlējām, bet ļoti liederīgajām un interesantajām ekonomikas debatēm. Um, nākamā sēde 12. janvārī. Priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!